kārtības punkts ir Gerēro Saloma kunga ziņojums. Gatavošanās pasaules humanās palīdzības samitam ir iznāmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību. Un pirmais uzstāsies Enrique Gerēro Saloma. Kungs, eh, referents, 5 minūtes. Priekšādātāja komisāra kungs. ANO organizācija ir izteikusi aicinājumu organizēt pirmo globālo humanās palīdzības samitu Stambulā maijā. Esam saņēmuši paziņojumu, tas sagatavots un piedāvā tādu ļoti pozitīvu vērtējumu šādai idejai. Un parlaments rīt par šo priekšlikumu un tekstu arī balsos. Padomu savukārt nāk uz klajā ar virkni provizorisku punktu, kas varētu tikt skatīti un iespējams, tuvojoties samita datumam, eh, pavisam konkrēti jau runāsim par mūsu pienesumu šai samitā. Trīs jautājumi, ko vēlos uzdot. Pirmām kārtām, kāpēc ir vajadzīgs šāds pasaules humanās palīdzības samits tieši šobrīd? Otrs jautājums, kāda ir šāda samita mērķi, kādi potenciāli nākotnes mērķi varētu tikt noteikti? Un trešais, kādu lomu šajā visā procesā varētu spēlēt Eiropas Savienība? Lai atbildētu uz pirmo jautājumu, mums ir jāatceras, ka Faktiski tas tāpēc, ka jau 25 gaba, gadi pagājuši kopš brīža, kad izveidojām globālo humanās palīdzības sniegšanas sistēmu, un tā nav mainīsies. Tā, protams, ir ļoti dziļa, interesanta, daudzšautņēna sistēma, bet pasaule ir mainījusies, un arī humanās palīdzības sniegšanas sistēma šobrīd nespēja tikt līdzi jaunai attīstībai pasaulē. Gal galā esam šobrīd sastapušies ar humānu krīzi, un jāsaka, daudzos reģionos turklāt šīs krīzes ir ļoti nopietnas nopietnas, sarežģītas. Neaizmirsīsim, ka lielākoties nereti šādas krīzes rodas arī dabas katastrofu gadījumā vai cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā. Un mums nav tādu sistēmu, kas spētu reaģēt konkrētu krīžu gadījumā. Turklāt nereti šīs krīzes ieilgst. Mēs runājam pat par 30 gadiem, 30 gadus ilgu krīzi, un tam, protams, ir ļoti nopietnas sekas. Šobrīd pasaulē ir vairāk bēgļu kā jebkad pasaules vēsturē. 2015. gadā 40 miljoni tūkstoši bērnu bija bēgļu gaitās. Puse no tiem bērnu. Un visiem šiem cilvēkiem lielākoties ir vajadzīga humanā palīdzība. Viens miljards iedzīvotāju uh, ir tādā situācijā, ka viņiem šī humanā palīdzība ir vajadzība. Tā tas bija pagājuši gadu vien, un šis cilvēku skaits pieauga. 12 lielākajās pasaules valstīs uh, tiek piedāvāt lī, nedzīvo kopā tik daudz iedzīvotāju. Uh, Un ir vajadzīgi līdzekļi, protams, šādas humanās palīdzības sniegšanai. Pagājušajā gadā ANO nācās pārtraukt palīdzības sniegšanu un apturēt vairākas programmas eh, daudzās pasaules daļās tieši tāpēc, ka tai pietrūka finansējumu. Nu, tagad otrs jautājums, ko, esam, ko varam panākt Stambulā. Šai ziņojumā par to runājam. Te ņemam vērā globālo um, situāciju, ņemam vērā, ka krīzes pastāv daudzos un dažādos sektoros, uh, un iespējams rīkoties ļoti daudzās dažādos veidos, lai virzītu uz priekšu humanās palīdzības sniegšanu. Pirmām kārtām, protams, jāpanāk globāla vienošanās par kopēju rīcību, tā lai mēs varētu turklāt arī pašos pamatos situācijas risināt, ne tikai piedāvāt palīdzību vien. Šādu vienošanos mums jāpanāk un jā, tālāk jāstrādā rīcības plāns kurā savukārt tad varētu noteikt konkrētus mērķus. Otrām kārtām ir nepieciešams pieņemt arī zināmu ētikas, jeb rīcības kodeksu. Un tad visas ziedotāju valstis eh, varētu to kopīgiem spēkiem izstrādāt. Un tas iekļautu sevi ne tikai rietumu valstu skatu punktu, bet dažādus skatu punktus, dažādas perspektīvas arī no trešām valstīm. Un, protams, ārkārtīgi svarīgi atcerēties arī par pārskatāmību. Un tas, un, un rezultāta daudzšķaitņainībai nepieciešams ņemt vērā visus viedākļus. Trešām kārtām ir vajadzīgs izveidot globālu fondu humanās palīdzības sniegšanai, tā lai tas varētu būt instruments, kas ir gana elastīgs, gana notikumus paredzēt spējīgs un turklāt eh, ar daudzgadu plānojumu Turklāt, protams, jānosaka arī atbildības jomas un attiecīgi struktūrām, nācijām, cilvēkiem atbildība jāuzņemas. Vienalga, bet runājam par nacionālu līmeni vai par vietēju līmeni. Tas pats attiecas uz privātu, se, privāto sektoru. Tas ir jāiestaisa, jāiesaista darbā, tas var piedāvāt ekspertīzi daudzās un dažādās jomās. Un, protams, ir vajadzīgs zināms regulējums un nosacījumi, kas tālāk attiecīgi regulē humanās palīdzības sniegšanu. Visbeidzot, Eiropas Savienība, ņemot vērā visus šos padomus izstrādātos provizoriskos punktus, arī var dari, darīt savu darbu. Respektīvi, Eiropas Savienība, protams, ir būtisks. Eh, ieguldījumu nesējs, un tā tam jābūt arī Stambuls samitā attīstības palīdzību, ko piedāvā ES, diplomātiskais spiediens, ko ES var izdarīt, tas viss var palīdzēt, lai virzītu uz priekšu šīs sistēmas izmaiņas un uzlabojumu humanās palīdzības sniegšanas jomā kopumā. Un mērķis, protams, ir aizsargāt individus, aizsargāt dzīvību, aizsargāt cilvēka cieņu. Un vienīgais veids, kā to garantēt, tikai šādi rīkojoties, varam garantēt paši savu cieņu. Paldies, Gerēro kungam, tālāk. Komisāra kungam vārds Stilienīdis kungs, lūdzu, lūkšu jums, lūdzu, iekļūties trijās minūtēs savā uzrunā. Dear friends, dear colleagues, eh, humans. Godātie draugi, kolēģi, Jāsaka, krīze visā pasaulē humānās palīdzības sniegšanas jomā ir pieaugusi un ir bezprecedenta. Apmēram 100, 100 miljoniem cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība, ārkārtīgi daudz ir bēgļu gaitās, kā jau tika teikts, pusi no šiem cilvēkiem ir bērni, un vienkārši šokējoši šos datus skatīties. Un tieši tāpēc ir svarīgi, ka samits tiek plānots. Tas nāk savlaicīgi, tur runāsim tieši par humanās palīdzības sniegšanu kā centru dažādu lēmumu pieņemšanas procesā. Mums šis samits ir nepieciešams, lai spētu runāt par to, cik efektīvi tiek sniegta humanā palīdzība, bet vienlaicīgi sameta laikā mums nepieciešams nodrošināt arī to, ka tā tiek sniegta vispār, ka tiek piedāvāts finansējums. Un līdz ar to ārkārtīgi svarīgi runāt arī par pastāvošajiem pārkāpumiem humanās palīdzības sniegšanas starptautiskajās tiesībās šobrīd. Lai savukārt par to visu varētu runāt, mums būs vajadzīga politiska apņemšanās. Un cerams, ka politisko gribu izrādīs visu dalību valstu pārstāvi. Mums ir vajadzīga krietni lielāka solidaritāte, lai nonāktu pie risinājumiem problēmām, kas ir pamatā šādām krīzēm. Humanās palīdzības snie sniedzēji nedrīkstētu tikai uz saviem pleciem vien iznest visu šo smago slogu. Humano palīdzību varam piedāvāt tikai kā īstermiņa risinājumu. Ar tās palīdzību mēs nevaram pielikt punktu konfliktiem vai novērst tos ar tās palīdzību mēs nevaram radīt arī sociālu un ekonomikas progresu. Un to ļoti labi redzam eh, mūsdienu humā, ak, akūtākajā humanie krīzē Sīrijā. Uh, šeit nepieciešams politisks risinājums. Ar humanās palīdzības sniegšanu vien neko neatrisināsim. Citādi sīrieši nespēja saņemt dzīves iespējas, perspektīvas, ekonomikas attīstību, un ar palīdzības sniegšanu, kā jau teicu, vien nekas netiks panākts. Tas fakts, ka samits notiks Stambulā, ir ļoti augstu vērtējums, faktiski simbolisks. Stambula ir ar būtisku simbolisku nozīmi. Tā ir pilsēta, kas atrodas starp kontinentiem, kas var radīt tiltu starp kontinentiem, starp reliģijām. Un tur iespējams runāt par visiem šiem ļoti aktuāliem jautājumiem, kas ļautu mums palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši humanā krīzē. Turklāt darbā, protams, jāiesaist arī privātais sektors. Lai to panāktu, visiem pasaules valstu līderiem ir jābūt gataviem izteikt saistības un apņemšanās. Stambulā visaugstākajā politiskajā līmenī turpmāko sešu mēnešu gaitā jāveic izšķirīgi svarīgs darbs tieši šo mēnešu laikā mums būs iespēja samitu pacelt pietiekami augstā līmenī. Es personiski esmu pilnībā apņēmies strādāt ar partneriem visā pasaulē pirms samita gatavojoties tam. Es mudināšu līdzīgi darīt arī rīkoties arī dalībvalsts Eiropas parlaments. Pilnīgi noteikti arī spēlēs savu nozīmīgu lomu. Gribu teikt paldies šī parlamenta deputātiem par izrādīto interesi diskusijās par gaidāmo samitu, un it īpaši gribētu teikt paldies Gerero Salomas kungam par to, ka viņš personīgi uzņēmies iniciatīvu šai ziņā tāpat izstrādājot šo Eiropas parlamenta ziņojumu, kas, nu, tiks tūlīt pat apspriests. Rēģēt uz šo ziņojumu komisija ir izklāstījusi savu nostāju pa, um, decembra paziņojumā, padomas secinājumi tika pieņemti pagājušajā nedēļā, un tagad parlaments ir tas, kam jāpieliek galīgais punkts sagatavošanās darbu, darbam, pieņemot šo ziņojumu. Tādā veidā mums tiešām izstrādāsies tāda kopēja kolektīva vīzija par to, ko nozīmēs veiksmīgs humanās palīdzības samits. Un tad šo vīziju tālāk mēs varam komunicēt, pasniegt partneriem visā pasaulē. Tad varēsim ar viņiem runāt par šo ļoti apjomīgo bēgļu krīzi, kuras ietvaros Eiropas Savienība ir uzņemusies savu daļu atbildības. Komisija un tās priekšādātājs Junkars uzskata, ka šī krīze, protams, ir prioritāra palīdzības sniegšanā, un tieši humāno vērtību likšana centrā e, un pašos pamatos ir tas, kas mūs padara par Eiropas Savienību. Tas ir pamatus, kā Eiropas Savienība būvēta. Mums pirmām kārtām jāvienojas par palīdzības sniegšanu bēgļiem, lai kur viņi arī neatrastos otrām kārtām jā, jāstrādā arī pie Eiropas Savienības migrācijas darbu kārtības, kas ir ļoti sarežģīti, un trešām kārtām jāpiedāvā arī visaptveroša reakcija uz Sīrijas krīzi. Mēs varam rādīt citiem piemēru, varam būt vadošie šai ziņā un, protams, attiecīgi pildīt savu daļu darba. Tādā veidā mēs spodrināsim pašu savu tēlu un vienlaikus kļūsim arī par galveno eh, globālās eh, palīdzības eh, atbalstītāju kas, protams, ir vajadzīgs. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs - Pansērī kungs. Lūdzu. Grazie, prezidente. Tu... Priekšādātāji, paldies! Jā, mēs ļoti labi redzam, ar kādām lielām problēmām sastopas humanās palīdzības sniedēji šajā gadsimtā. Mēs, protams, dzīvojam bagātā, pārtikušā pasaulē, bet ir tik ārkārtīgi daudz riska skartu vietu, konflikta teritoriju, kas šausminoši ietekmē iedzīvotājus tur. Un mums jādomā par tiem, kas cieši visvairāk par sievietēm, par bērniem. Tieši sievietes un bērni ir pirmie, kas krīt par upuru bruņotos konfliktos. Viņiem tiek nodarīts pāri, tiek pastrādātas zvērības pret viņiem, un tāpēc humanās palīdzības sniegšanas jomā jāpievērš tieši šīm iedzīvotāju grupām, tā lai tās var saņemt atbilstīgu palīdzību, atbalstu Piemēram, vajadzīgi dienesti, kas sniedz palīdzību seksuālās reproduktīvās veselības jomā, tieši tā kā to paredz starptautiskās humanās tiesības. Starptautiskais Stambulā gaidāmais samits piedāvās lieliskas iespējas no jauna definēt šīs humanās palīdzības pamatprincipus, un tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk Anna Heda. No sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas lūdzu. Som rapportör för femutskottets yttrande så vill jag börja med att... Priekšādātāji, paldies! Es pārstāvu sieviešu tiesību komiteju un eh, vēlos teikt paldies visiem, kas strādāja pie atzinuma sagatavošanas mūsu komitejā. Atzinums ir ļoti pārdomāts un cerams ļaus uzlai, uzlabot humanās palīdzības sniegšanas situāciju. Lai humāno palīdzību varētu sniegt, ir vajadzīga pavisam jauna pieeja šobrīd. Domāju, ka Guerrero Salomas kungs ļoti atbilstīgi apraksta uh, ANO cilvēktiesību un demokrātijas instrumenta struktūras noteikums. Neret ir tā, ka humanās palīdzības sniedzēji nevar piekļūt, lai piedāvātu attiecīgu palīdzību, piemēram, veselības aprūpi un tam līdzīgi komisija skaidru un gaišu teica, cik svarīgi piemēram, nodrošināt eh, palīdzību eh, seksuālo un reproduktīvo tiesību nodrošināšanā. Sīvietes un bērni, kas tiek pakļauti vārdarbībai, nedrīkst tik dubult sodīti, liedzot viņiem piekļuvi šāda veida veselības aprūpas pakalpojumiem. Un svarīgi, ka parlamentā runājam par to, jo viss tās briesmīgās zverības, kas tiek pastrādātas, tās ir jāaptur. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk politisko grupu vārdā pirmā būs Anna Zaborska, kas pārstāv tautas partijas. Pusotru minūtu lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Komisār kungs. Pirmām, gribām, pirmām kārtām gribu teikt paldies kolēģiem Salaumam par ļoti līdzsvarotu, līdzsvaroto tekstu, un jāsaka, visas eh, politiskās grupas varēs to atbalstīt. Pagājušajā gadā Eiropa sastapās ar sekām, humanās krīzes sekām un bēgļu krīzes sekām. Mēs visi šķiet bijām pārsteigti, nebijām gaidījuši šādu realitāti, kad miljoniem cilvēku eh, apdraudētu cilvēku klauvēs pie mūsu durvīm bet mums bija vajadzīgs šis atmošanās zvans. Tas mums piedāvā iespējas iz, mūs, kā mē, izvērtēt iespējas, kā mēs spējam reaģēt uz humāno krīzi, kā spējam humānas krīzes pārvaldīt, kāda ir mūsu reakcijas spēja. Tā ir jābūt daudz straujākai, varbūt iespējams pat rīkoties profilaktiski un krīzes novērst. Šai ziņojumā ietverts ļoti daudz konstruktīvu priekšlikumu tieši ar šādu mērķi. Un tāpēc esmu pilna cerību raugoties uz gaidāmo samitu Stambulā. Tomēr esmu sarūktināta, ka mums neizdevās vienoties par abortu jautājumu. Tāpat arī par obligātajiem ieguldījumiem no valstu puses. Tas tiešām skumji, jo šais ziņojums taču jāpieņem ar plašu atbalstu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Noizerkungs. Pusotru minūtu. Paldies. Godātais komisārkungs, mīļais Enrike. COP21 Parīzē ir vērtējams kā liels startautisks panākums, un es domāju, ka tikpat enerģiskā garā mums ir jāturpina strādāt arī uh, konferencē, samitā, kas notiks Stambulā. Arī tam ir jābūt veiksmes piemēram. Eiropas, Eiropā ir lielas izredzes sniegt lielu artavu šajā problemātikā. Es vēlreiz atkārtošu skaitli, kas ļoti labi ilustrē situāciju. Simts miljonu cilvēku, kurus kas ir atkarīgi no humānās palīdzības. Un viens miljons sīriešu bēgļu salīdzinot ar šo skaitli nemaz nav tik daudz. Liela daļa no uh, manis minētajiem cilvēkiem ir bērni un jaunieši. Viņi nevar paši sev sagādāt pārtiku un jumtu virs galvas. Un šis skaitlis uh, palielinās ļoti strauji no 2012. gada līdz 2015. gadam 20 miljārdi, e, līdz 20 miljārdiem eiro ir pieaudzis palīdzības apjoms. Paldies uh, ziņojuma autoram par labo ziņojumu. Paldies! Tagad EKR vārdā runās Arne Gerike, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Godātais komisāra kungs, pirms dažām dienām klimata samitā Parīzē uh, Lorāns Fabius paziņoja, ka nolīgums ir pieņemts. Parīzes uh, nolīgums padarīs procesu dinamiskāku un tādu pašu uh, Eh, efektu mēs varam sasniegt, ja Eiropas Savienība kļūs par vadošo palīdzības sniedzēju arī humānās palīdzības jomā. Mums tikai kopā ir iespējams panākt vajadzīgo rezultātu. Pasaulē ir vajadzīga jauna, uh, tuvākā mīlestības un labdarības kultūra, un ir vērts uh, gan organizēt šādu konferenci, gan arī domāt par konkrētām idejām. Pirms kāda laika es nācu klajā ar iniciatīvu par taisnīgāku nodokļu pārdeli humānās palīdzības labā. Šādu ideju ir daudz. Runātājs tika pārtraukts. Jūsu laiks ir beidzies, saka priekšādētāja. Paldies! Aldes vārdā Beatrise Vasterečēja. Paldies, priekšādātāji, godātais komisāra kungs. Mēs dzīvojam globālā pasaulē un mums ir jāspēj reaģēt. Arī humanās palīdzības sniegšana ir cieši saistīta ar attīstības un ārlietu politiku. Uh, Tāpēc samits, kas paredzēts maijā, būs starptautiska mēroga pasākums un ļoti augsta līmeņa pasākums. Tas notiks Stambulā un me, mēs sastapsimies gan ar problēmām, gan risinājumiem šajā konferencē. humānā palīdzība ir ļoti efektīvs līdzeklis krīžu seku novēršanā. Mūsu loma, mēs esam vadošie finansētāju vidū, noteikti būs tāda, lai mēs varam ietekmēt samita rezultātu. Ir nepieciešams cīnīties pret nesodāmību, par eh, sieviešu aizsardzību un nedrīkst aizmirst, ka mūsu pašu dalību valstīs nevienmēr tiek ievērotas startautiskās un Eiropas tiesības. Ļoti būtiski ir arī redzēt, kā erodēt startautiskās tiesības un humānās palīdzības sniedzēji Sīrijai un citās valstīs ir pelnījuši mūsu aizsardzību. Eiropas Savienība ir atbildīga, tai jāuzņemas savu atbildību, jāsaprot, ka tai ir vadošā loma Eiropas Savienībai ir jāpanāk iespēja panākt vienprātību samitā. Paldies! Lola Sančes Kaldentei, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godātais komisārkungs. Vairāk simti miljonu cilvēku visā pasaulē šobrīd smagi cieš no dažāda veida krīzēm Mums ir jābūt vienotai pieejai humanās palīdzības sniegšanā. Paldies par šo ziņojumu. Būtiski risināt problēmas tur, kur tās rodas. Runa ir par ekonomisko līdzsvaru trūkumu. Ir jāņem vērā cilvēku tiesības, arī sieviešu tiesības pašām lemt par savu ķermeni un migrantu tiesības, būtiski īstenot tādu politiku, kurai ir arī pietiekams finansējums. Un tas ziņojumā ir ļoti labi atspoguļots un nepieciešama sadarbība ar privāto sektoru. Ja mēs vēlamies strādāt efektīvi, ir nepieciešams saskaņot mūsu politiku ar mūsu attīstības mērķiem. Piemēram, šajā ziņojumā pietrūkst atsauces uz pasaules mēroga tirzniecību, uz uzņēmumu atbildību un uh, ieroču eksportu, kas nāk no Eiropas Savienības. Ja mēs izliksimies to neredzam, tad mēs tikai veicināsim krīzes. Paldies! Nākamā runātāja Heidi Hautala. Pusotra minūte. Paldies! Tas būs pirmais humanās palīdzības samits. Tas ir vēsturisks jautā, vēsturisks notikums. Ja mēs domājam, uh, cik daudz pēdējā laikā ir bijuši uzbrukumi, piemēram, slimnīcām Afganistānā, Jemenā un citur. Mēs redzam, cik daudz cilvēku šobrīd cieš no kara konfliktiem un citām krīzēm. Humānā palīdzība, manuprāt, mēs runājot paši par sevi, varam redzēt, ka ir problēma. Tas, kā attīstās humānās palīdzības sniegšana Tas rāda, rāda tikai, ka izvarošana tiek izmantot kā līdzeklis uh, cilvēku ietekmēšanā arvien vairāk un biežāk. Mūsu pienākums ir veikt preventīvus darbus, lai novērstu šo vardarbību un lai uzlabot arī situāciju abortu jomā, lai aborti notiktu droši. Mums jādomā par ko, par ko mēs rītdien balsosim. Runa ziņojumā ir arī par startautiska fonda izveidošanu. Es domāju, ka maksājumiem šajā fondā ir jābūt obligātiem. Uh, Paldies. Nākamais runātājs FDD vārdā Ignacio Korāo. Lūdzu, vienu minūti. Paldies. Okay. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Humanās palīdzības samits Stambulā Uh, būs viens no pasākumiem pēc konferencēm Parīzē, Ņujorkā, Adisabebā. Un, protams, ka mums ir jāuzstājas ar konkrētu um, pozīciju, ņemot vērā arvien uh, daudzskaitlīgākos konfliktus un krīzes. Uh, Mums ir jāmēģina samierināt dažādās pozīcijas, ar ko mēs sastapsimies. Un uh, labo darbu var izmantot, šo ziņojumu var izmantot arī, lai attainotu uh, nevalstisko organizāciju labo darbu. Mums ir jācildina tie, kas veic svarīgu darbu uz vietām un jānosoda uzbrukumi slimnīcām kā Afganistānā. Ornān, Dornāno kundze. Paldies, priekšstādājs kundze. Šīs starptautiskās uh, human, humanās palīdzības struktūras projekts ir ambiciozs, taču vēl jāpierāda, ka tas ir arī īstenojums starptautiskā koordinēšana šai jomā tik svarīgos eh, jautājumos nav pasūtāma. Bet te ir runa par cilvēkiem, kurus kārs karš. Ir labāk jānodrošina humānās tiesības un sadarbība ar pašvaldībām. Diemžēl dzimumu līdztiesība Eh, šajā projektā vispār netiek minēts. Nevar runāt par eh, ar kaut kādu risinājumu, kamēr risinājums netika rasts Sīrijā un Irākā uz vietas. Tā mēs tikai glābjam, eh, palīdzam Irējam nomirt. Veselas ģimenes ir pārvietotas un ikdienu viņus skar vardarbība. Mēs gaidām lielo spēlētāju uh, lēmumu, un tāpēc es nevaru atbalstīt jau kārtējo starptautisko organizāciju. Paldies! Nākošais runātājs ir Davors Stīrs. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vārdi, kurus izrunāja pāvests Francisks šajā parlamentā atstāja iespēju uz manu grupu un daudziem citiem deputātiem. Viņš aicināja atbalstīt cilvēkus, kas bēg no kara un nabadzības, neuzgriezt viņiem muguru, nenoraidīt viņus. Gerēro kunga ziņojums lielā mērā ir atbilde uz šo aicinājumu, un tas ataino Eiropas Savienību kā uzticamu. Mm, spēlētāju šajā jomā. Es aicinu mūs ievērot uh, pāvesta aicinājumu. Mums ir jāciena arī nedzimuši bērni. Varbūt mēs esam nocietinājušies šā jautājumā, taču ceru, ka Eiropa attīstīsies. Arī vēlos izteikt savu atzinumu Gerēro kungam par viņa labajiem ierosinājumiem ziņojumā un pateicos, ka viņš bija arī atvērts dialogam, sagatavoja rezolūciju. Paldies! Francisko Asis uz vienu minūti nākošais runātais. Paldies, priekšsādātāji kolēģi! Filozofiskie un politiskie principi, kas ir Eiropas projekta pamats, piešķir Eiropas Savienībai īpašu atbildību šādos jautājumos. Šis ziņojums ir augstas kvalitātes, dokuments, un tas atbilst Eiropas parlamenta atbildības jomai. Tas skaidrs, tas apliecina to, ka Stambulas eh, samits var, var izvērsties par īstenu rīcības plānu, ko var izmantot visi, kur tas skar. Tur ir arī sasaist ar citiem dokumentiem, kas pat labām tiek īstenoti, kā attīstības uh, dzimumu līdztiesības nodrošināšana un arī COP21. Jāatgādina, ka humānai palīdzībai jābūt neitrālai, objektīvai, neatkarīgai. Tas ir pamats visiem lēmumiem, kas tiks pieņemts šajā samitā. To neapšaubām arī piedāvāšu izziņums vēlreiz, kā jau sacīju, tas ir augstas kvalitātes ziņos. Paldies, nākošais runātājs uz vienu minūti ir Neicens Gils. Jā, visnotaļ ironiski, vai ne, ka humanās palīdzības samits notiks Turcijā. Human Rights Watch. Uh, tīmekļa vieta norāda, cik daudzos veidos Turcija ir ierobežota cilvēktiesības, neļaujot piekļuvi un arī tiek ierobežota uh, preses brīvību un runas brīvību. Vēl ironiskāk ir tas, ka Eiropas Savienība virza Turciju uz iestājas procesu par spīti cilvēktiesību pārkāpumiem. Liberālās vērtības nepārprotam nosūt nepreizo vēstījumu. Turcija jau ir NATO dalību valsts, taču tās uh, ievirza pretī Krievijai. Uh, Mm, rosina bažas apvienotāja karalistē, jo tā tuvojas eh, karavīgam mm, valdības modelim. Un jāatceras, ka šāda kultūra izstrādājusies daudzu gadsimtu gaitā. Mums ir jānosīda, jānosūta skaidrs vēstījums Turcijas tautai, ka viņiem jāievēl progresīva valdība, kas aizsargēs minoritātes pamatiesības pirms vispār varam runāt par uh, Turcijas iestāšanās sarunām. Jūs uh, runātājs tiek pārtraukts, viņa laiks ir beidzies. Nākošais runātājs Maris Punga uz vienu minūti. Paldies priekšstādā. Es vēlētos vispirms pateikties mūsu kolēģim Gerero Salom par viņa darbu pie šī dokumenta, un es personīgi varu sacīt, ka atbalstīšu viņu ziņojumu. Kā jau tika tas sacīts, Humanās palīdzības samits notiks 23. un 24. maijā 2016. gadā Stambulā. Es ceru, ka tā būs iespēja sniegt labāks atbildes uz humanām katastrofām, kuru kļūst arvien vairāk. Šodien pāri par 200 miljonu cilvēku ir skārus humanā krīze, izmaksas ir milzīgas un 2000 15. gadā ir e, tik daudz līdzekļu vajadzīgi apvienotajām nācijām šo krīžu risināšanai, kāda vēl nekad nav bijuši pieprasīti. Miljoniem cilvēku skar šī katastrofa un līdz ar to arī atbildēji jābūt globālai. Eiropas Savienībai te ir svarīga loma spēlējama starptautiskajā kontekstā Mums ir jāsniedz humānāšs atbalsts un arī finansējums, jāsniedz pastāvīgi, lai sniegtu atbildu šīm krīzēm, palīdzētu arī pārtika, pārtikas nodrošinājumam. Jūsu laiks ir beidzies, saka priekšsēdētāji. Nākošais runātājs ir Jūsu Svaidenhodzā vienu minūti. Paldies! Gribu sveikt referentu Ziņojums ir sistemātiski izstrādāts, un tāpat kā autors, es ceru, ka samits būs veiksmes stāsts. Pašreizējā krīze rāda, ka reformas nedrīkst atlikt un kaut gan līdzekļu pietrūksts un netiek ievērotas norunas, situācija ir jārisina. Pavasarī Angela Merkele paziņoja, ka mēs redzam, ka startautiskās programmas netiek pietiekami finansētas un cilvēki bēgļu nometnēs cieši badu. Šobrīd Sīrijā Eiropas līmenī cenšamies sniegt palīdzību, kā parlamentārieši arī esam pildījuši savu pienākumu, bet dalību valstis joprojām bieži nepilda savus solījumus. Mums ir vajadzīgs obligāts, obligātuma mehānisms. Paldies! Un Bogdans Venta pirms, pirms brīvā mikrofona. Paldies, priekšstādātā komisāra kungs! Vēlos arī no savas puses apsveikt Gereru Salomu kungu. Šis ziņojums tiešām ir ļoti labi sagatavots un samits būs lielisks forums, lai apmainītos uh, ar pieredzi un aic, piedāvātu tālāks risinājums attiecībos humāno palīdzību. Situācija Sīrijā, kāri un klimata pārmaiņas ir tikai dažas no krīzēm, ar kurām saskaras starptautiskā sabiedrība. Mums ir jāuzlabo humanās palīdzības efektivitāte. Ir jānodrošina arī humanās palīdzības sniedzēju drošība jo vairāk par 300 starp viņiem ir uh, paņemt ķilniekos un nogalināti 2014. gadā. Starptautiskajam samitam ir jākalpo par politisku impulsu, lai veicinātu šīs palīdzības efektivitāti un nodrošināt to, ka šī palīdzība valstis padara kopienas par stabilākam. Paldies, tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras un laika ierobežojumu dēļ no katras politiskās grupas ļaušu izteikties tikai vienam deputātam tam, kurš pēdējās stundas laikā nav izteicies. Kā pirmais Staņslavs Polčaks, vienu minūtu lūdzu. Jā, ģeku za slovu, paņi predsedkiņē. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties priekšsēdētājs kundze. Atklāt sakot, es domāju, ka dosiet vārdu manam kolēģim, bet nu, paldies. Šogad mēs svinējam 800 gadus kopš uh, pirmās humanās hartas izveides. Tas notika Anglijā pirms 800 gadiem. Manā skatījumā šai gadadienai ir jābūt par impulsu informācijas apmaiņai. Man pārsteidz tas, ka daudz nacionālās valdības neapzinās faktu, ka ANO uh, augstais, augstiem pārstāvim bēgļu jautājumos bija ievaram jāsamazina atbalsta uh, apjoms tik īsā laikā. Kā tas ir iespējams, ka šī informācija šodien nav pieejama? Kā nacionālās valdības strādā, kad tām ir jānodarbojas ar tik svarīgu tematu kā humanā palīdzība un cilvēktiesība aizsardzība? Tad nu nav jābrīnās par to, kā cilvēku uz to atbild. Paldies! Un nu, tagad pēdējais brīvā mikrofona procedūrā uzstāsies Marks Jūreks. Vienu minūtu lūdzu. Runātēm nav ieslēgts mikrofons. Tūki nedzird. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, Nobela prēmijas ieguvēja māte Terēza reiz sacīja, ka to nogalināšana, kas vēl nav dzimuši, ir lielākais miera apdraudējums šai pasaulē. Šie vārdi ir pieminēšanas vērti pirms balsojam par šo dokumentu. Jo dokumentā viena no humanām prasībām ir tāda, ka ir jānodrošina piekļuvi abortiem. Ir daudz cilvēku, kas dzīvo uz šīs planētas, kas nebūtu dzimuši, ja politiskajām varas iestādēm būtu sava teikšana. Un šie cilvēki tad nebūtu šeit telpā šeit, tas jāpatur prātā. Un tagad debats ir beigušās, starpim priekšsēdētāji. Vārds Stiljanīdis kungam komisāram. Paldies! Vēlreiz vēlos apsveikt manu dārgo kolēģi ir ar Salomu kungu par šo ļoti konkrēto ziņojumu un paldies arī jums visiem par šīm ļoti konstruktīvajām diskusijām par šo ārkārtīgi svarīgo ziņojumu. Vēlos uzsvērt, ka šodien saskaramies ar tādu krīžu, humāno krīžu skaitu un uh, Uh, nepieciešamo līdzekļu apjomu, kas tām ne, to risināšanu nepieciešams, ka tas ir vēl nebijis vēsturē. Iespējams, ka tā ir spēdē, pēdējā iespēja izstrādāt tādu humāno, humanās palīdzības sistēmu, kas būtu atbilstoši tiem izaicinājumiem. Ir bijusi visaptvaroša pieeja, tomēr pastāv risks, ka samits mēģinās visu risināt vienlaikus. Ja mēs vēlamies tiešām, mēs kā Eiropas Savienība izdarīt savu ieguldījumu, tad mums jāfokusējas uz divām, trim lietām, kas tiešām var mainīt notikumu gaitu. Un tas, šie divi, trīs jautājumi mums iepriekšēji jāapspriež ar mūsu partneriem. Līdz ar to pievēršos samita būtībām, kuru jūs eh, tik visaptvaroši iezīmēt. Tātad Vēlreiz sacīšu trīs galvenie jautājumi, kur mēs varam sniegt savieglot. Pirmkārt, jāievēro starptautiskās cilvēktiesības un principi. Humānās palīdzības sniedzēju aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Otrakārt, mums ir jāizstrādā caurskatāmāka humanās palīdzības sniegšanas sistēma kur aģentūras darbojas caurskatām un sadarbojas, un treškārt ir ārkārtīgi vajadzīgi, vajadzīgs vairāk resursu, un tiem jābūt paredzamiem. Tas nevienam no jums nav noslēpums. Tātad mums ir jā, jānodrošina vairāk finansējumu, labāk strādājot ar attīstības finansējumu, tāpēc esmu gandrīz par to, ka uh, komisāra Kristalīna Georgieva ir gatava risināt šo jautājumu, taču samitam šie jautājumi jārasina konkrētā veidā. Tālāk mums ir jāizveido dziļāka visaptvaroša partnerība, jāatrod veidi, kā konsekventāk iesaistīt vi spēlētājs vietām, ir arī neapšaubām jāiesaist privātais sektors, jāizveido vispārējais atbalsts humanitāriem principiem, humāniem principiem, un jā, jāapjauž to, ka humanā palīdzība nav pielīdzināma uzņēmuma darbībai. Mēs vēlamies ar jums visiem tuvākos mēnešos strādāt kopā. Mēs vēlamies domāt uh, radoši, arvien saglabājot uh, tādu fokusētu nostāju, lai panāktu politisku risinājumu. Ceru, ka varēsim turpināt sadarbību pirms Stambulas samita. Lielas paldies par šo konstruktīvo diskusiju. Paldies, komisāra kungs. Un tagad vēl tiek dots vārds Gerēro Salomam, referentam divas minūtes. Sí, muchas gracias, señora presidenta, señor. Mēs paldies. Priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Debašu gaitā manuprāt, ļoti skaidri redzējām, ka pāris lietas ir pavisam skaidrs. Pirmām kārtām mēs nevaram atrisināt visas šīs pasaules problēmas tikai ar humanās palīdzības sniegšanu vien. Ir vajadzīga konfliktu novērta, novēršana, ir jāspēj garantēt ekonomikas izaugsmu, tāpat arī nepieciešama sociāla aizsardzība. Un tikai tad, ja šīs lietas panāksim, tad varēsim gūt panākumus un nodrošināt to, ka humānu krīžu nav. Otrām kārtām ir vajadzīgs globāls Eiropas rīcības plāns ar jauniem ziedoju, ziedotāju valstīm lielāku finansējumu. Trešām kārtām Eiropas Savienībā savukārt nepieciešams piemērot visus humanās palīdzības principus, eh, jo par to runāsim arī Stambulā, bet tikai tad, ja mēs paši pildīsim to, ko sludinām, tikai tad mums ticēs šai samitā. Gribu teikt paldies NVO, šķiet kāda 30 NVO piedalījās šī ziņojuma gatavošanā. Paldies ēnu referentiem, koordinatoriem, tāpat arī komisāram Stilienidis kungam un, protams, vice priekšādātāja Georgievs kundzē, visiem viņas darbiniekiem, kas palīdzēja mums strādāt pie šī ziņojuma. Es esmu centies nodrošināt līdzsvarotu ziņojumu un ņemt vērā visu grupu nostājas un viedokļus balsosim par šo ziņojumu jau pavisam drīz, bet gribētu lūgt grupas, kas grasās ziņojumu atbalstīt, eh, pa, pamatīgi pārdomāt savu nostāju, jo samits ir vēl svarīgāks nekā ziņojums. Un tās grupas, kas mūs neatbalsta, nu, varētu tomēr dot savu balsti, lai palīdzētu tiem miljoniem iedzīvotāju tur laukā pasaulē, kas gaida mūsu kā Eiropas Savienības līderu rīcību, lai mēs varētu viņus aizsargāt, pasargāt no eh, pazemojošām situācijām. Paldies! Paldies Gerēro kungam, līdz ar to diskusijas par šo konkrēto darbu kārtības punktu ir noslēgšās, balsojums notiks rīt. Tālāk. Marijas kungs vēlas izteikties par. Priekšstādātais kundze vēlos izteikties par reglamentu. Tā kā nu jau ir desmit pār desmitiem, mums ir vēl divi temati apspriežami, es vēlos, lai jūs man pasakāt, kā jūs eh, rīkosties brīvā mikrofona jautājumā? Jo es šeit jau esmu pulksten trījiem, pulksten trījiem un ar dažādiem aizbildinājumiem. Jūs man netika dots vārds vairākas reizes, līdz ar to vēlos zināt. Vai arī turpmāk jūs dosiet vārdu tikai vienam deputātam no kādas politiskās grupas, vai tādos gadījumos, kad tikai divi, trīs kolēģi no tās pašas politiskās grupas dosiet vārdu arī kādam viņiem visiem? Jo, vēlos to zināt, jo, ja jūs uh, rīkosties tāpat kā līdz šim, tad es te vairs nepiedalīšos un došos prom no šīs telpas tagad. Mēs esam iekavējuši, iespējams, tikai pēc 11. Uh, pabeigsim debates, tāpēc brīvajā mikrofonā došu vārdu tikai deputātiem no politiskajām grupām, kas nav uzstājušies, vai arī, ja ir tikai viens pārstāvis no politiskās grupas. Tātad tikai tos, kas vēl nav runājuši, uh, tiem došu vārdu. Lūdzu jūsu sapratni nevaru tagad jums pateikt, kas tieši uh, saņems vārdu, jo visi šie saraksti vēl nav noslēgti. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums par darba ņēmēju mobilitāti. Un pirmā runās komisijas pārstāve Marianne Tisena. Lūdzu, lūdzu jūs runājiet piecas minūtes, ja, ir, ja tas iespējams.